Okay, colleagues, can I bring the meet? Kolēģi, lūdzu sāksim šā rīta sēdi. Tas eh, iespējams eh, būs jums kā liels pārsteigums, bet šorīt mums laika pietiek. Vienīgais ierobežojums ir tāds, ka mums ir jāraugās, lai mēs laicīgi un daudz dzertu tējas un kafijas. Un jums man ir jāatgādina arī par šādām pauzēm man, jo tas ir ļoti svarīgi. Kolēģi, Pirmais eh, šā rīta, paziņo, ir, pirmais šā rīta darba kārtības punkts ir priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem. Viens bija 14. un otrs 25. novembrī. 14. novembrī koordinatoru sēdē regulas eh, priekšlikumam, ar kur tiek pieņemta 201. regula par Eiropas Savienības eh, veselu virkni juridiskajiem tiesību aktiem. <clears throat> Un uh, koordinatoru lēmums bija izvirzīt Kūna un Alkadrāvī kungus sagatavot šo atzinumu par šo tiesību aktu, par uh, gaisa pakotni padomu raksti, komiteja rakstīs padomē par to, ka mēs esam gatavi uzsākt sarunas par trokšņu samazināšanas līmeni, uzsvarot to, ka padome ir gatava vairāk piekāpties patērētāju tiesībām, pasažieru tiesībām. Un 4. novembrī un Iespējams, ka jautājumu par dzelzceļa trokšņa līmeņu mēs varētu izskatīt nākamajā sēdē. Un tagad par 25. novembra koordinatoru sēdi. DG Move Safety runāja par eh, gaisa pārvadātāju operatoru jautājumiem, kā mēs zinām, ir sagatavot pārvadātāju melnais saraksts un koordinatoru uzklausīja komisijas sakāmo. Un uh, prieksēdētājs atgādināja, ka ja neviens neiebilst līdz 29. novembrim, proti līdz šai ceturtdienai, līdz piekdienai, par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu tirzniecības nolīgumu Koordinatoru lēmums bija izvirzīt eh, komitejas prieksēdētāju kā pastāvīgo referentu. Par komitoloģiju. Koordinatori ir sagatavojuši 20 devīto jaunumu vēstuli, un mēs griežamies pa juridisko lietu komitejas, lai Lisabons līguma maiņu idejas tiktu izsūtītas visiem kolēģiem. Un par citiem jautājumiem koordinatori mazliet pieskar, pieskārās arī otrā lasējuma rekomendācijām par tahogrāfiem. Tas bija par koordinatoru lēmumiem, par divām sēdēm. Ja nevienam nebūtu nekas iebilstams vai piebilstams, tad pasakos visiem par to, ka jūs apstiprināt manis teikto, un tagad eh, dodiet man minūtu laika, es izdzeršu savu tēmu. Un tad eh, ķersimies klāt balsošanai. Tas būs eh, Firanzas ziņojums par alternatīvajām degvielām. Visiem ir balsošanas saraksts, lūdzu pārbaudīsim. Pārbaudam ar elektroniskajām kartītēm. Pārbaudīsim, cik daudz mūsu ir. As everybody voted. Visi tagad uh, testam nobalsojuši. Visi droši, ka nobalsojuši. Tagad šķiet tā ir. Beidzam testa balsošanu. Un lieliski tautas partijā visi nobalsoja, kā nākas viena reize, neviens nav pārbalsojis jūs eh, atkal ievieš disciplīnu tautas partijas eh, rindās. Visi gatavi? Tad sākam. Grozījums 73 un 74 par pret atturas. Noreidīts. Kompromiss numur viens par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss numur divi par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur trīs par pret atturas pieņemts. Es zinu, ka tas ir ceturtais kompromiss par pret, atturas pieņemts. Tā balsot man patīk. Kompromiss numur 5 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, atturas pieņemts. Un tagad 6, pants 6a jauns. 3, 4, 2 un 3, 5, 2 par, pret, atturas, noraidīts. 3, 4, 1 par, pret, atturas, noraidīts. 37 par, pret pret atturas noraidīts. 55, 3, 4, 2, otrā daļa 56, 62 un 72 kopā par pret atturas. Pārbaudīsim lūdzu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 343 Taylor kungs par pret atturas. Pārbaudīsim 343, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noreidīts. 58 kā papildinājums par. Pret. Atturas pieņemts. 38 papildinājums par. Pret. Atturas pieņemts. 59, 60, 61 par pret atturas pieņemts. 3, 4, 4 par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet es pārbaudīšu. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Ir noraidīts. Nākamais lingvistiskais un 3, 4, 5 telorkunga par pret atturas noraidīts. 63 par pret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 pret atturas pieņemts. Tagad 66. Referents par, pret, atturas pieņemts. 350 par, pret, atturas noraidīts. 45 par, pret, atturas noraidīts Pieņemts. 351 eh, papildinājums par pret atturas. Pārbaudīsim 351, sākam balsot. Viss nav balsojuši, beidzam balsot. Ir pieņemts. 67 par pret atturas. Pieņemts 353 par pret atturas pieņemts. Tagad pielikumi. Kompromiss numur 7. Par pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. Un tagad apsvērumi. Apsvērumu daļa. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Taylor kunga 77 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts. Grozījums 4 referents par pret atturas pieņemts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. Desmit referents par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet mēs pārbaudīsim. Sākam balsot par desmito grozījumu no referenta puses. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir noraidīts. 94 Bilbao kundze par, pret, atturas pieņemts. 95 atkrīt, 11 par, pret, atturas pieņemts. 97 par, pret, atturas pieņemts. 98 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 14 par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 13 referents par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 15 par, pret, atturas, pieņemts. 117 de Grandes kungs par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 16 par, pret, atturas, pieņemts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 Pārbaudīsim 142. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 145 par pret atturas pieņemts. 144 papildinājums par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 25 referents par pret atturas pieņemts. Un tagad uh, grozieties priekšlikums, sākam balsot. Visi nav balsojuši, beidzam balsot. 7 7 pret, 30 eh, par, neviens neaturas, eh, ir pieņemts un normatīvā rezolūcija par, tas ir sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Nu, tieši tāpat, 30 pār 7 pret, neviens neaturas. Ir pieņemta normatīvā rezolūcija. Apsveicam referentu. Hmm, tagad balsosim par lēmumu uzsākt starp iestāžu sarunas saskaņā ar reglamentu 72 eh, pantu. Sākam balsot. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 par 7 pret neviens neaturas, arī te viss ir pieņemts. Lielas paldies! Tagad varam noslēgt rīta sesiju. Varu jums atgādināt, dāmas un kungi, ka pēc pusdienam, pirms jūs dodaties prom, mēs runāsim ar Brendra kungu un Eirokontrolas, un tad runās koordinatoris savā starpā. Es eh, mēģināju norādīt uz to koordinatoriem, mm, arī uz to, ka mums jāievēro laika grafiks turklāt. Uh, kaut kas te ir ar mm, pakalpojumiem. Būtu ļoti labi, ja jūs um, uh, atgrieztos uh, punktuāli trijos, jo es te sežu viens pats tukšo krēslu priekšā, tās tā nav labi. Katrā gadījumā mēs turpināsim šo sanāksmi pēcpusdienā pulksten trijos. Paldies!